man vispirms eh, ir jāizsaka paziņojums. Vladimir Redekungs ir informējis mani par savu atkāpšanos no parlamenta deputāta amata ar 16. decembru šogad. Atbilstoši 4. Eh, punktam Mēs, eh, Eiropas parlaments paziņo par brīvu vietu, sākot ar 16. decembri, un informē attiecīgās nacionālās iestādes. Dāmas un kungi, tādējādi esam nonākuši pie balsošanas. Broka kungs vēlas izteikties regla par reglamentu. Lūdzu. Priekšsēdētāji kungs. Es vēlētos informēt parlamentu, tā kā mēs tulīt balsosim par Ukrainu, ka trīs stundas atpakaļ Julijas Timošenko meitai un advokātam nav atļauts apmeklēt Timošenko cietumā un tikties ar viņu. Viņi sēž pie cietuma un viņam ir aizliegts apmeklēt savu klienti un es vēlēs jūs informēt par to. Priekšsēdētājs, paldies par šo skumjo paziņojumu, kas tikai parāda, kā ir eskalējuši situācija Ukrainā un prasa arī rīcību no parlamenta.